Paldies par jūsu uzmanību. Tagad es turpināšu ar paziņojumiem. Es rakstēju padome un komisijai, lai um, izteiktu mūsu pozīciju par Eiropas um, pārtikas drošuma iestādes valdes locekļu iecelšanu. Runa ir par septiņu locekļu iecelšanu, un līdz ar to regulas 178225. Eh, eh, pants, un tajā izskatītā procedūra tiek noslēgta. Detaļas